Mēs sāksim. Vēršu jūsu uzmanību, ka jau pirmais balsojums ir personāla balsojums. Lūdzu, ieņemiet vietas. Bon, je vais lancer, puis je laisserai du temps. Pour... Voilà, voilà. L'ordre du jour. Darba kārtība paredz balsošanu, vienkāršotā procedūra, ziņojums Paula Kosta, Eiropas kopienas un Amerikas Savienoto valstu nolīgums par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentācijā. Sākam balsot, personāla balsojums. Le vote. Beidzam. Sākam balsot. Vai viss ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Darba kārtībā nākošais ir uh, vienkāršotās procedūras balsojums par Valis kundzes ziņojumu. Vienot sistēmu tirdzniecībai ar ovalbumīnu un laktalbumīnu. Personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais darba kārtībā ir ziņojums vienkāršotās procedūras kārtībā. Diana Valis sastādījis kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalību valstu uzņēmēju sabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, to aktīvu pārvietošanai un tā tālāk. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Botopolos ziņojums - valodas lietojums, kas jāpiemēro iesniedzot apelācijas pret Eiropas Savienības civildienas tiesas lēmumiem. Personāla balsojums - sākam balsot. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais darba kārtībā ir Belder kunga ziņojums - tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Rietumu Balkānu valstīm - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir Makgines kundzes ziņojums - kopēja lauksaimniecības politika un vispārējā nodrošinātība ar pārtiku - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir Grabovskas kundzes ziņojums. Pilsoniska dialoga izveidas perspektīvas Lisabons līguma ietvaros personāla balsojums. Bīzleikungs vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs redzam, ka šeit ir daudz personāla balsojumu Un tas uh, ir ļoti savādi. Mana balsošanas iekārta nefunkcionē, tas ir sarežģīti. Es gribētu balsot jā par visiem punktiem un lūdzu atsūtiet man tehniķi. Mēs nosūtīsim tūlīt pat uh, tehniķi un uh, varbūt, ka jūs varētu paraudzīties un iesaisties kādā uh, brīvā vietā un tad redzēsim, kā tad jūs varētu balsot. Tātad Grabovskas kundzes ziņojums, uh, sākam balsot, personāla balsojums. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir Vēlērs kundzes ziņojums. Uzņēmē negodīga attiecība pra, iekšējā tirgu attiecībā pret patērētājiem. Sākam balsot. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Gereiro kundzes ziņojums. Uh, KZP un ekosistēmas pieeja zivsaimniecības pārvaldībā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad turpināsim pat laban klāskundzes ziņojums. Šeit ir nepieciešams kvalificētais vairākums. Uh, 492 balss ir nepieciešams, 392. Tā tad uh, izskatām tagad uh, padoms kopējo nostāju. Pirmais bloks - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Je déclare la position tagad uh, paziņoja, ka šādā redakcijā ir pieņemta kopējā nostāja. Tagad uh, skatīsim otrajā lasījumā fitofarmaceitisko uh, auga aizsardzības līdzekļu laišanu tirgu. Tas ir ziņojums, Brējers kundze ir saņēmusi 481. ir atsākts, un šeit ir nepieciešama arī kvalificētā vairākuma sasniegšana. Pirmais bloks personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Alors. Tātad. Balsojam 46. grozījumu. 4. paragrāfs 7. A, a, punkts. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tātad atbilstošie 178. punkta grozījumi personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, 179. par pret atturas noraidīts. Tagad atbilstošā daļa 181. sākam balsot personāla balsojums, vai visi ir balsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 178. ir pieņemts. Tātad turpinam. 180 atsaukts. Tātad uh, teksts pieņemts šajā redakcijā. Tagad turpināsim ar Valfa Klīnsa ziņojumu. Acīm redzot, kolēģi ļoti priecājas par iepriekšējo balsojumu. Tātad Klinskunga ziņojums normatīvo un administratīvo aktu koordinācija attiecībā uz pārvedumu vērts papīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem. Uh, izskatām pārstrādāto redakciju priekšlikumam. Pirmais bloks. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad balsosim komisijas priekšlikumu šādā redakcijā, kas par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad turpināsim balsojums par likumdošanas priekšlikumu. Tagad kopumā balsojam, nomināli balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad turpināsim pēdējais balsojums un sveicu, protams, arī referentus. Tātad darba kārtībā ir ziņojums par Gotārdī kundzes uh, uh, tekstu. Publiskās finanses EMS 2007-2008 gads, trīs grozījumi iesniegus referenti, kas par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim šu, par šo tekstu kopumā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Hitons Hariskungs vēlējās izteikties, lūdzu. Priekšsādātājs kungs, es lūdzu sakojošu, ja ir svinīgās sēdes, tad vienmēr kamera ir starp uh, krāsēm ievietota. Nav vienkārši operatoriem šeit strādāt, bet arī deputāti saskars ar problēmām. Jo tad tur, kur mēs strādājam, šeit ir kamera ievietota. Vai mēs nevarētu nedaudz mainīt uh, krēslu kārtību, ja šeit ievieto kameru un visādi citādi, vai nevarētu kādu tehniski labāku risinājumu rast? Priekšstādāji. Ja uh, to paziņosim kompetentajām, kompetentajām dienestiem, tagad nākošais runātājs Hītons Hereskungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir reglamenta jautājums. Es uh, mēģināju uh, piesaistīt savu uzmanību, lai es varētu sniegt balsojumu skaidrojumu, bet tāpēc, ka jūs tik ātri uh, novadījāt balsošanu, uh, šī zīme netika vēl saņemta. Un uh, es uh, gribēju sniegt divus balsošanas skaidrojumus uh, par Magines un Brājers ziņojumiem. Ja es to drīkstētu darīt, es to augstu novērtētu. Monsieur Hilton Harris. Hīton Haris kungs, parasti ir tā, ka pirms balsošanas ir jāieraksta savs vārds. Tātad aicinu jūs uh, uh, tā rīkoties, bet uh, mēs, protams, uzklausīsim jūsu skaidrojumus par balsojumu. Šeit nav nekāda problēma. Nākošā runātāja Doilas kundze. Paldies, gluži tāpat. Um, arī es iesniedzu pieprasījumu, un tas ir ceļā pie jums, bet acīm redzot, vēl jūs nav sasniedzis. Paldies! Kā problēma? Nekādu problēmu, Dailas kundze. To akceptēsim, lūdzu, neraizējieties. Tātad, turpinam balsojumu skaidrojumi tagad.